punktu ir beigusies. Nākamā sanāksme notiks rītdien, ceturtdien, 9. jūnijā no 9 līdz 14 un no 15 līdz 17 darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, sanāksme ir beigusies. Es jums vēlu jauku vakaru un labu nakti. Paldies!